Īsim vārda brīvību Kazahstānā. Un saskaņā ar darba kārtību vispirms došu vārdu jautājumu sagatavotājiem, šīs rezolūcijas sagatavotājiem, un pirmā Ždanoks kundze. Lūdzu. I'm sorry, I'm not the author of the resolution and that. Es atvainojos, es neesmu rezolūcijas autore un ne, nerunāju grupas vārdā, tādēļ es izteikšos vēlāk. Képviselőasszony, így is rendben van, az én listám. Labi. Tad eh, jūs redzat, ka jūsu vārds parādās arī uz ekrāna, tātad eh, jūs esat eh, kā auto, autori šeit parādījusies, bet uh, jūs neesat runātāja sarakstā, tad vai nu jūs runājat šobrīd, vai arī vēlāk. Labi, tad es runāšu tagad, saka Ždanoks kundze. Es runāšu kā delegācijas prieksēdētājas vietniece. Un eh, tāpēc eh, es iestājos par eh, savstarpējas cieņas pilnu dialogu ar Kazahstānu. Eiropas Savienība ir ieinteresēta izveidot strateģisku savien... sadarbību ar tik ļoti svarīgu sadarbības partneri kā Kazahstānu. Tāpēc es vēlētos uzdot sekojošus jautājumus saviem kolēģiem. Vai un kā mums vajadzētu izturēties pret eh, to, ka Kazahstāna vēlētos 17. gadā kļūt par pastāvīgu apvienoto nāciju drošības padomas locekli? rezolūcijā mēs it kā vēršamies pie Kazahstānas ar tādu didaktisku pamācību. Vārda brīvība, vārda brīvība, kaut arī pašā Eiropas Savienībā vēl ir daudz darāmā. Pagājušajā decembrī parlaments pieņēma rezolūciju, kur eh, mēs nosodījām pēdējo gada notikums Ungārijā. Arī Ungārijā vārda brīvības pārkāpumi un pat tiesiskuma un pamat brīvība pārkāpumi ir tik lieli, un tas notiek Eiropas Savienības iekšienē. Uh, Janvārī mēs plenārsēdē runājām par tiesiskumu Polijā. Manā valstī Latvijā parlaments tikko ir pieņēmis pirmajā lasījumā jaunus noteikums eh, krimināla likuma izmaiņās. Proti cietumsoda piespriešana pat par nevardarbīgu eh, griešanos pret eh, valsti un uh, arī sadarbība ar eh, citu valstu organizācijām pret eh, valsts strateģiskajām un drošības interesēm tiks sodīta ar cietumsodu. Es, eh, protams, iestājos par vārda brīvību visur pasaulē, bet tomēr domāju, ka mums vajadzētu iestāties par šīm brīvībām visiem kopā un nevis pretstatīt vienam otru. Paldies! Es eh, saprotu, kāda bija jūsu problēma, jo mēs runājam par Kazahstānu un jūs neesat referenti. Tagad nākamais, kur Aukungs lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Situācija Kazahstānā turpina mūs uztraukt. Minoritātes joprojām sastopas ar uh, vardarbību un vietējās policijas un vietējo pašvaldību valdītāji joprojām turpina pārkāpt šīs e, tiesības. Mēs bieži vien lasam par spīdzināšanas gadījumiem un vardarbību. Tās ir varas iestādes, kuras apspiež gan vārda brīvību, gan arī ticības brīvību. Neskatoties uz to, ka starptautiskā sabiedrība ir pieprasījusi Kazahstānai pieņemt attiecīgus mērus, notiek tieši pretējais. Pilsoniskā sabiedrība tiek apspiesta, un valsts žurnālisti arī nevar brīvi izteikties. Eiropas Savienība vairāk kārt ir nosodījusi Kazahstānā notiekošo, bet kas notiek? Es domāju, ka Kazahstānas atbildīgajiem ir jāuzņemas atbildība, bet mēs nosodam tur notiekošo. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Černiecka kungs nākamais lūdzu. Prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs, godātie kolēģi. Es eh, varbūt netik daudz savā runā pieskaršos eh, Latvijas situācijai, kā Ždanoks kundze teica, es tomēr vēlētos runāt par situāciju Kazahstānā, par ko runājam. Esmu viesojies Kazahstānā septiņas reizes, esmu viesojies abās eh, galvaspilsētās Almatā un Astanā, un 2000 km pavadīju mašīnā dodoties cauri Kazahstānai, tāpēc eh, uzdrošinos apgalvot, ka pazīstu šo valstu pietiekami labi. Un domāju, ka mums vajadzētu runāt par to, ko mēs pārzinām. Tas pats attiecās arī uz bēgļu situāciju. Es esmu apmeklējis bēgļu nometnes un par bēgļiem zinu pietiekami daudz. Situācija reģionā ir pietiekami delikāta, bet visas runas par vārda brīvību un cilvēku tiesībām mēs no Eiropas un Eiropas dalību valstīs uz šo situāciju skatāmies savādāk nekā pašā Kazahstānā. Paldies, saka prieksēdētājs kundze, un nākamais runāt. Paldies, ka jūs um, runājot no personīgās pieredzes. Kelam kungs nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze. Hāna kungs. Mēs eh, esam nobežījušies par Kazahstānas vārdu brīvības situāciju jo šis parakstītais eh, partnerības un sadarbības nolīgums, protams, mūs tuvinās, un tomēr šādam līgumam un nu, mūsu attiecībām ir jābalstās uz demokrātisku reformu ilgtspējīgumu. Protams, mēs netaisamies eh, kratīt ar pirkstu mūsu partnerim. Mums ir jābūt vienādām vērtībām, un tomēr kritizēt jau mēs varam. Īpaši mūs uztrauc tas, ka šī e, līguma parakstīšanas brīdī pagājušajā decembrī krimināla vajāšana tika uzsākta pret neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu e, žurnālistiem Baidalīnovu un Kozlovs kundzēm, kuras mēģināja atspoguļot Kazahstānā notiekošo. Tas attiecās arī uz Vladimiru Kozlovu, kas ir opozīcijas līderis, un Kazima Tojeva kungu, Darim Bājevs, Mambetālins, Blugālovs un citi. Kaut arī šie vārdi šķiet eh, mūsu ausīm ļoti sveši, šie cilvēki savā garā ir mums ļoti tuvi. Viņi iestājas par vārda brīvību un par savas valsts brīvību, un to mēs nevaram novērtēt pārāk zemu priekšslēdētāju. Paldies! Un tagad eh, dodu vārdu Patakungam. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Situācija Kazahstānā ar vārdu brīvību saistītos jautājumos ir pasliktinājusies pēdējos gados. Žurnālisti, blogeri tiek arestēti un vardarbība pret viņiem nav pieļaujama tikai tāpēc, ka viņi vēlas brīvi izteikties par savā valstī notiekošo. Mēs griežamies pie Kazahstānas varas iestādēm ar lūgumu, lai tās ievēroti cilvēktiesības un lai pilsoniskās sabiedrības aktīvisti varētu brīvi izteikties bez bailēm. Eiropas Savienības attiecības ar Kazahstānu ir uzlabojušas cilvēktiesības, un tomēr šis partnerības un sadarbības nolīgums tajā noteikti vajadzētu iekļaut klauzulu par cilvēktiesībām un vārda brīvību. Protams, eh, mēs visi apsveicam to, ka Kazahstāna ir pievienojusies Pasaules tirdzniecības organizācijai, un tomēr Kazahstānai ir jāizpilda tiesiskuma principi, jānodrošina tiesiskā aizsardzība un jānodrošina arī starptautisko investoru un starptautisko uzņēmumu darbība Kazahstānā. Prieksēdētāji. Sančes Kaldentī, nākamā ir Sančes Kaldentī kundze. Lūdzu. Masrī. Kazahstāna ir eh, bagātākā ne Eiropas Savienības dalība valsts, eh, bagātākā bijusī Padomu Savienības republika, kur nav Eiropas Savienībā. Un tomēr šajā valstī valda korupcija, politiķi, biznesmeņi sadarbojas un mazgā viens otru roku, ja tā varētu teikt. Uh, Līdz ar to politiskie oponenti, blogeri, žurnālisti, ik viens, kurš iestājas pret režīmu, tiek sodīts. Startautiskās tiesības tiek pārkāptas nepārtraukti, arotbiedrību darbība tiek apspiesta. Kazahstānā ir daudz politiski ieslodzīto, un tāpēc eh, Eiropas Savienība uh, galveno uzsvaru liekot uz ģeopolitiskām un ekonomiskām interesēm, es nezinu, vai tas ir pareizi. Mums ir tomēr jāiestājas par eh, cilvēku tiesību ievērošanu tajās valstīs, kuras uzskatām par mūsu sadarbības partneriem. Prieksēdētāji, paldies! Panzērī kundze, lūd, Panzērī kungs, lūdzu! Paldies, prieksēdētāji skundze! blogeru un e, žurnālistu apspiešana ir nepieļaujama, jo mēs tik tikko esam parakstījuši šo so partnerības un sadarbības nolīgumu. Cilvēktiesības un plašsaziņas līdzekļu brīvība, brīvība pārkāpuma neievērošana, tas e, nevar tikt akceptēts. Šobrīd šķiet, ka Kazahstāna mēģina apklusināt neatkarīgos mēdījus. Un eh, tas attiecās arī uz tiem žurnālistiem, kuri par Kazahstānu runā un strādā ārpus Kazahstānas robežām. Tas, ka vārda brīvības pārkāpumi tiek krimināli sodīti, nebūtu pieļaujams. Režīma kritika ir svarīga. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Un nākamais. Došu vārdu tagad politisko grupu runātājiem. Pirmais Pošpešel kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos pievienoties to balsti, balsīm, kuri jau šeit runāja un piekrītu teksta autorei. Jā, Ir pareizi, ka mēs diskutējam par Kazahstānā vārda brīvības pārkāpumiem, jo Kazahstāna ir noslēgus ar Eiropas Savienību partnerības un e, sadarbības e, līgumu, un saviem partneriem mēs varam pieprasīt ievērot vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību, pulcēšanās brīvību. Pēc pāris dienām Kazahstānā ir paredzētas vēlēšanas, parlamenta vērāšanas un eh, mēs sekosim līdzi, vai šajās vēlēšanās eh, viss notiek pēc demokrātiskiem principiem. Par eh, šo rezolūciju mēs esam runājuši jau vairākas reizes, un nav pieļaujams, ka blogeri, žurnālisti un opozīcijas līdzekļi, līderi saskaras ar kriminālu vajāšanu. Uh, mēs pieprasam, lai Kazahstāna atbrīvot visus politieslodzītos. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākamā ir Lauristīnas kundze. Pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es kā sociālā demokrāte vēlētos sacīt, ka no vienas puses centieni, ko Kazahstāna ir uh, veikusi virzoties tuvāk Eiropas Savienībai ir svarīgi, bet no otras puses mums jābūt arī stingrākiem, aicinot Kazahstānu pieturēties pie mūsu noslēgtā sadarbības līguma, un šeit ir pretrunas. Kazahstānas varas iestādes vēršas pret opozīcijas līderiem, pat ja cilvēki ir saņēmuši Eiropas Savienības dalību valstīs eh, patvērumu meklētāju status, viņi vēršas pre, pat pret um, plašsaziņas līdzekļiem, kas ir ārpus Kazahstānas. Parakstītais līgums ar eh, Kazahstānu, kā mēs zinām, tam ir jāpiekrīt eh, gan mums, gan visam dalību valstīm, un mums ir jāpārliecinās, ka Kazahstāna ievēro visas saistības, uh, un garantē tās brīvības, kas ir atrunātas gan šajā PCA nolīgumā, gan Kazahstānas pašas konstitūcijā. Es aicinu visas dalību valstis sekot tam, kas notiek Kazahstānā, un mums ir jācenšas uzlabot situāciju, izdarot spiedienu. Paldies! Nākamais runātājs Kyčuka kungs. Vienu minūti. уважаеми колеги! подобно на всички държави от региона казахстан е страна с богата история която дълги години е. Paldies! Es domāju, ka Kazahstāna ir valsts ar ļoti bagātu vēsturi, savulaik tā bija daļa no PSRS, un tā bija pirmā valsts Centrālā Azijā, kas noslēdz, sadar, noslēdz sadarbības uh, līgumu ar Eiropas Savienību, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi īstenojumi ar viņiem kopā projektu. Šī valsts joprojām meklē savu demokrātisko identitāti, bet neskatoties uz to, politiskā sistēma šai valstī tomēr joprojām ir visai oligarhiska pēc sava rakstura. Uh, demokrātiskie principi vēl nav tur um, iedzīvināti, tie nereti tiek pārkāpti, un šī vēršanās pret žurnālistiem pilnīgi noteikti ir nosodāma. Kāpēc notiek šāda vēršanās pret viņiem? Tāpēc, ka viņi vienkārši īsteno runas brīvības tiesības, nu, un tāpēc arī mē, es gribētu aicināt Kazahstānas varas iestādes pildīt savas saistības, ko tā uzņēmusies pret starptautisko sabiedrību, EDSA un tam līdzīgi. Neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir ļoti svarīga loma demokrātiskā sabiedrībā, un pašreiz ieslodzītie žurnālisti būtu tulīt pat jāatbrīvo. Vai jūs vēlaties atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Ko tais kolēģi? Jūs jau zinat, ka partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu joprojām vēl tikai jāratificē atsevišķās ES dalībvalstīs un parlamentos. Vai jums šķiet, ka šī situācija ir tāda, ka mums vajadzētu ES dalībvalstu parlaments aicināt palielināt ratificēšanas procesu tā, lai Kazahstāna vispirms īstenot attiecīgās uh, konvencijas par pulcēšanās brīvību un uh, citām brīvībām? Paldies. Godātais Fronzulikas kungs. Paldies par šo jautājumu. Es pilnībā piekrītu jums Kazahstānai ir jāievēro visas saistības, ko tā uzņēmusies attiecībā uz cilvēktiesībām, izteiksmes brīvību. Un, ies, un par to mums arī jārunā dialogā. Paldies. Nākamā Zarianopolus eh, kungs ir kā pie politiskām frakcijām nepiedarošs deputāts. Liels paldies! Mums jāmeklē Eiropas risinājums. Mums vispār arī tāpat laikā jādomā par to, cik lielā mērā vispār jebkāda brīvība vairs pastāv šai uh, valstī. Ļoti daudz etniskai grupējumi tur tiek mm, apspiesti, arotbiedrības tiek apspiestas, komunistiem tur nav iespējas darboties. Un ziņojumā netiek runāts nekās par to. Netiek runāts, piemēram, par uzbrukumiem uh, un ievainojumiem, ko guvuši simtiem mm, aktīvistu, cilvēktiesību aktīvistu. Eiropas Savienība ļoti selektīvā kārtā izsaka savas bažas par pamatbrīvību pārkāpumiem un kas notiek Eiropas Savienības dalību valstīs. Uz to gali par to neviens nerunā. Nē, tā nedrīkstam uh, darīt. Paldies. Svobods kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs visi šeit klātesošie zinām, ka vārda brīvība ir viena no priekšnosacījumiem demokrātijā, ne tikai atsevišķi eh, cilvēkiem kā tādiem, bet eh, arī profesijās, kā žurnālistiem, piemēram. Viedokļu apmaiņa ir demokrātiska, jebkāda principu, šādu principu pārkāpšana ir nedemokrātiska var ierobežot informācijas izplatīšanos, bet to nekad nevar pilnībā apturēt. Un ir absolūti nepiemēroti, ka tiek izmantoti aizbildinājumi, lai uh, ierobežotu vārda brīvību, piemēram, uh, narkotika kontrabandas apsūdzības. Esmu vairāk kārt bijis Kazahstānā un vēlos norādīt uz eh, mūsu rezolūcijas 10D punktu, uh, jo Kazlovas kundze nav atbrīvota no visām apsūdzībām, viņa joprojām ir apsūdzēta falsificēts e, informācijas izplatīšanā, par ko draudz e, cietumsos līdz septiņiem gadiem. Mums ir jāatbalsta viņa un visi citi, kuri cīnās par e, vārdu brīvu Kazahstānā. Paldies! Nākamais - Mamīkin kungs. Liels paldies jums, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs, Hana kungs, godātie kolēģi! protams situācija ar vārda brīvību kazahstānā ir tālu no ideāla. šeit vēl ir daudz kas jādara gan kazahstānas valdībai gan pilsoniskajai sabiedrībai. vairākus blogerus un žurnālistus es pazīstu personīgi jo pirms šeit kļūt par eiropas parlamenta deputātu es būdams žurnālists devu viņiem tribīni uzstāties un paust savus viedokļus jo viņiem nebija tādas iespējas kazahstānā tai skaitā arī vladimira kozlova sievu bet īstenībā šis jautājums ir pavisam kas cits kā mēs varam pamācīt kazahstānu ņemot vērā to kas notiek pie mums mūsu pašu mājās. nesen manā valstī latvijā cilvēks vārdā maksims koptelovs tika notiesāts par reālu pusgadu cietumsodu tikai par to ka viņš uzrakstīja vārdus internetā par iespējamu latvijas piedalīšanos krievijai un tas bija joks viņš piebilda. mēs sociālisti nosodām šo nostāju bet tas arī ir milzīgs vārda brīvības pārkāpums. Paldies! Köszönöm képviselő úrnak a hozzászólását, ön volt az utolsó. Liels paldies! Jūs bijat pēdējais runātājs šai sarakstā, tālāk nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms Tajānī kungs, lūdzu. Tajānī kungs? Antonio, you have the floor. No, Vice President, for the next debate. Next debate. Ak jūs gribētu runāt nākamajās debatēs, labi. Jo mūsu saraksts bija ārkārtīgi garš, bet nu tad tādā gadījumā nākamais runātājs Kukan kungs lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Kazahstāna kļuva par pirmo valsti Centrālā Azijā, ar kuru tika nost noslēgts eh, partnerības un sadarbības nolīgums ar Eiropas Savienību. Mēs cerējām, ka tas veicinās mūsu divpustējās attiestības un veids spēcinās arī Kazahstānas centienus virzienā uz demokrātisko attīstību šai ietverā, bet neskatoties uz šīm ļoti spēcīgajām saiknēm ar Kazahstānu, šobrīd mums jānorāda arī uz arvien pieaugušo spiedienu, ko varas iestādes izdara uz neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem. Un jārunā par to, kādā vidē šo, kādos apstākļos darbojas pilsoniskā sabiedrība, eh, krimināla vajāšana, ko īsteno varas iestādes pret žurnālistiem, rada bažas. Pat, ja vēlamies cīnīties pret terorismu, pat ar šādu aizbūdinājumu nedrīkstam apturēt izteiksmi, pielikt punktu izteiksmes brīvību. Turklāt tas īpaši saistīts ar pirmsvēlēšanu periodu, jo taču vēlētājiem ir jāspēj brīvi izvēlēties eh, kandidāti, ko tie vēlas redzēt pie varas. 20. mārtā ņem, būs tikšanās, un es gribētu te vērst uzmanību uz EDSO ieteikumiem šai saistībā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Kaputo kungs. Godātie kolēģi, jūs acīm redzot eh, tik pār, pāragri paceļat kartiņas, ja vēlties piedalīties nākamajās debatēs. Vēl pagaidām mēs runājam par Kazahstānu. Uh, un nogaidiet šo debašu beigas, un tad piesakieties runāt par nākamo tematu. Nākamais runātājs. Priekšādātāji. Saka Mārijas kungs. Kazahstāna piedzīvos grūtības kopš naftas cenu samazināšanās. Un tas droši vien līdzīgi turpināsies arī 2016. gadā. Šī ekonomikas krīze, protams, rada arī tālāk iedzīvotāju neapmierinātību ar situāciju. Un jāatgādina, ka minoritāšu tiesības šai eh, valstī jau tiek pārkāptas gan attiecībā uz kazakiem, gan krievu minoritāti šai valstī pilsoņu organizācijas eh, eh, ne, nevar darboties, tiek pārkāptas darba ņēmēja tiesības Eiropas Savienībā jānosūta Kazahstānā ļoti spēcīga vēsts. Viņi taču ir mūsu tirniecības partneri un svarīgi partneri. Mums nepieciešams, lai šajā Azijas reģionā valdītu stabilitāte, un to pamatā ir arī cilvēktiesība ievērošana ir nepieciešama mierīga kristiešu un musulmaņu līdzās pastāvēšana. Paldies! Liels paldies par šo uzstāšanos! Tālāk Dekas Tādokungs. Vai jūs vēlaties runāt par šīm debatēm? Par Kazahstānu? Jā. Lūdzu, tad jums vārds. Pateicos priekšsēdētāji. Kā allaž runājam par ļoti svarīgu un aktuālu cilvēktiesību pārkāpumu situāciju, runājam par spīdzināšanu, uh, par pazemojumiem, par runas brīvības atņemšanu, kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem, dažādu veidu administratīviem manevriem, nacionālās drošības aizsargā. Žurnālistiem neļauj izteikties, viņi tiek ieslodzīti. Viņi vienkārši cenšas veikt savu darbu. Nu, piemēram, 2014. gada decembrī kāds žurnālists um, zaudēja brīvību un tagad tiek runāts, ka varētu vispār pat nobloķēt interneta piekļuvi nacionālās drošības apsvērumu dēļ žurnālistiem. Un nav ne, nekāda arī tiesas lēmuma par to, nu kāpēc, kas varētu kalpot kaut kam tādam par pamatu. Uh, Turklāt krimināla kodekstā ir iekļauta jauna norma par eh, mudināšanu uz nemieru, kas tagad ir uzskatām par kriminālu rīcību, kā rezultātā žurnālisti vairs nevar veikt savu darbu pilsoniskajā sabiedrībā. Tas viss Kazahstānā notiek šobrīd. Tāpēc lūdzu nepiemērosim dubultus standartus. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu vērtības un cilvēktiesības tiek izpārdotas. Uh, Nu, tāpēc, ka mums ir vajadzīga gāze vai nafta, kā to esam darījuši daudzos citos gadījumos, mums ir vajadzīga konsekvence šai ziņā. Liels paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Polčaka kungam. Liels paldies. Priekšādātāji, gribu turpināt to, ko teica Kastalgo kas tādokums par jauno kriminālu kodeksu. Jā, tas rada ļoti daudz bažu un arī um, sit augstu emocionālu vilni tad, lūk, eh, turklāt jāatceras arī par pulcēšanās brīvības liegumiem, kas ieviesta valstī. Pašreizējais valdošais režīms Kazahstānā cīm redzam baidās no tā, ka cilvēki sanāks kopā, izies demonstrācijas un tam līdzīgi. Neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi arī ir demokrātiskas valsts pamatu pazīme. Pulcēšanās brīvība ir vēl viens šāds svarīgs komponents tiesiskuma īstenošanā. Parlamentārās vēlēšanas tika pieminēts, nu es baidos, ka tas nenotiks atbilstīgi standartiem. Prezidenta vēlēšanas jau redzējām, eh, kā norisinājās. Redzējām, ka opozīcijas kandidāti, kas bija nostājušies pret Nazarbājevu, eh, tika faktiski ignorēti. Nu, vai tad tas atbilst tiesiskuma pamatiem? Ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība aktīvi izturš šai gadījumā. Paldies, saka priekšādātāji. Līdz ar to debatas brīvā mikrofona ietvaros ir noslēgušās. Došu vārdu komisāram Hāna kungam, lai viņš tad eh, nu, naklē ar noslēgumu vārdiem komisijas vārdā. Uh, Priekšsādātāji, godātie deputāti! Eiropas Savienība uzmanīgi sako cilvēktiesību situācijai Kazahstānā. Runas brīvībai būtu jātop garantētai saskaņā ar Kazahstānas konstitūciju un starptautiskajām tiesībām, kā arī EDSO eh, normām. Tā taču ir galu galā prioritāte ir Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir vienmēr bijusi avangardā, aicinot uzlabot situāciju šai valstī un konsekventi vienmēr šos jautājumus pieminējusi arī dialog, divpusējos dialogos ar Kazahstānu. Eiropas Savienība šobrīd ir nobažījusies par arvien pieaugošo spiedienu uz neatkarīgo presi. Pēdējo divu gadu laikā virkne izdevumi tika slēgti vai ir saņēmuši neproporcionālus sodus mēs domājam, ka tas, protams, ietekmēs ne tik vien šo izdevumu darbību, bet tas var novest arī pie tā, ka, ka citi izdevumi nodarbosies ar pašcenzūru, lai no sodiem izvairītos. Tāpat ir ierobežojumi runas brīvībai tiešsaistes režīnā, kā to konstatējām gadījumā, ka tika arestēti un apcietināti virkne emuāru rakstītāji, ja blogeri, kas darbojās plaši sociālajos plašiņas līdzekļos. Nesen šie blogeri tika atbrīvoti, bet viņiem tomēr tika noteikti zinām darbības ierobežojumi. Tas ir nosodāmi. Tas e, atbild, atbildīgs par visam šīm darbībām ir ne tikai režīms, bet arī pats juridiskais uh, ietvers, jo tiek paredzētas normas, ar kurām uh, tiek, tiek noteikti krimināli sodi, un tāpēc aicinām pārskatīt kriminālu kodeksu attiecīgo pantu, ar ko tiek noteiktas kriminālas sankcijas par. Um, par dažādiem izteikumiem, un šis pants tie tas, kas tiek izmantots, lai aizturētu blogerus un emāru rakstītājus. Eiropas Savienība vienmēr aicinājusi ievērot uh, runas brīvību, un tas ir svarīgi Kazahstānas demokrātijai un iedzīvotājiem. Sārunu procesā, tad, kad runājam pie pastiprinātā partnerības un sadarbības nolīguma, par to runājām. Astanas apmeklējumā pagājušā gada decembrī, kad ieradāmies tur, lai parakstītu šo nolīgumu augstā pārstāvam vicepriekšēdētāja ar saviem sarunu partneriem apsprieda to, cik ārkārtīgi svarīgi ir veidot demokrātisku sabiedrību, tās pretoties spēju. Um, riskiem un veicināt dažādu veidu pamatbrīvību īstenošu. Ir jādod spēks un darboties spēju Kazahstānas pilsoniskajai sabiedrībai. Un, protams, šādā gadījumā runas brīvība ir vitāli svarīga. Eiropas Savienība ir gatava turpināt darbu ar saviem partneriem un par šo jautājumu turpināt runāt atkal un atkal. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātāji! Paldies, ka noslēdzāt debatas. Gribu jūs informēt, ka esam saņēmuši septiņus rezolūciju projektus. Debats ar to ir noslēgu, līdz ar to ir noslēgušās un balsojums notiks šodien. Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta un tas ir ziņojums, tā ir rezolūcija par Ēģipti, konkrētāk par Giulio Regeni lietu. Vispirms došu vārdu rezolūcijas sagatavotājiem un pirmā no tēm ir Lohbīlers kundze. Lūdzu. Thank, yes. Thank, yeah, thank you, Chair. The human rights... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cilvēktiesība situācija Eģiptē pasliktinās. Eģiptes varas iestādes apspieža pamatbrīvības, demonstrācijas tiek apspiestas, cilvēktiesības pārkāptas, nevalstiskās organizācijas bieži slēgtas. Ik viens, eh, kurš Ēģiptē tiek apcietināts, momentāli nonāk riska situācijā, jo sazināšanās ar, ārkārtē, ar apkārtējo pasauli tiek pārtraukta. Dažādas organizācijas eh, ziņo par pazudušiem cilvēkiem, cietumos mirušiem cilvēkiem, cietumos notiek spīdzināšana un apstākļi, kādos dzīvo ieslodzītie, ir šausminoši. Bet eh, šo pārkāpumu veicēji nekad gandrīz netiek eh, saukti pie atbildības. Pirms pāris nedēļām tika atlasts Giulio Regini līķis, un es eh, tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, diplomātiem, žurnālistiem, visi kā viens eh, saista viņa nāvi ar cilvēktiesību pārkāpumiem Ēģiptē. Uh, un daudz uzskata, ka atbildīgie par Riģēnī nāvi ir tieši slepeni policijas pārstāvi. Pamatiesība pārkāpuma Ēģiptē, protams, ka nenovedīs pie Ēģiptes uzplauduma uzplaukuma. Un ja Ēģiptes cilvēktiesību situācija neuzlabosies, tad eh, mums tomēr vajadzētu saglabāt ieroču tirzniecības embargo ar šo valstu prieksēdētāju. Nākamais Belderkungs lūdzu. Jā, dank vēl, mevrouw de voorzitter. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šī šausminošā reģēnī slepkavība šobrīd ļauj mums ietekmēt no Eiropas Savienības puses mūsu attiecības ar Ēģipti. Ir ļoti svarīgi, lai mēs e, izmeklētu, kas tad īsti notika. Un tas, ja mē, mums izdotos organizēt kopīgu izmeklēšanu ar Ēģiptes spēkiem, tad e, mēs tiešām būtu panākuši ārkārtīgi daudz. Kā jau referente teica, e, Ēģiptē dažādu pārkāpumu ir eh, neskaitāmā skaitā. Un eh, šobrīd ir pieņemts arī likumdošanas akts par eh, zaimošanu. Un, protams, um, ja kāds, ja pret kādu tiek izvirzīts apsūdzības, tad bieži vien tie ir žurnālisti. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs, kurā dod vārdu jums. Grazie, prezidente. Giulio Regeni era un... Paldies, prieksēdētājs kundze. Giulio Regeni bija Eiropietis, zinātnieks. Viņš vēlējās eh, izveidot labāku pasauli, brīvāku Ēģipti. Viņš bija doktorants un eh, šķiet, ka Ēģiptes režīmām viņš lielā mērā nepatika. Viņa kvēlākā cerība bija piedot balsi tiem, kuri nevar paši izteikties dažādu iemeslu dēļ, un eh, parastos apstākļos Giulio Reģēnī būtu vienkāršs itālietis, brālis, vīrs, normāls eiropietis. Neskatoties uz mūsu attiecībām ar Ēģipti, mums ir jānosoda šāda veida rīcība. Mēs eh, pieprasām, lai tiktu noskaidroti visi slepkavības apstākļi. Šobrīd šķiet izmeklēšana nenotiek, ir pagājuši jau vairāki mēneši, jo šobrīd eh, Ēģiptes varas iestādes to rokas ir asinīs mērktas. Prieksēdētāji, paldies! Bohezio kungs nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze. Protams, mēs pieprasām, lai Giulio Reģēnī slepkava vai slepkavas eh, tiktu sodīti, bet vai tad tas eh, kaut ko dos. Mogarīnī kundze nevēlējās savā runā pat pieminēt Džulio Reģēnī, un arī satiekoties ar Eģiptes eh, varas iestāžu pārstāvjiem, viņa nepieminēja šo jauno vīrieti. Šķiet, ka mēs esam nonākuši tādā palēkajā zonā. Eh, protams, ka Eģiptes režīms ir atbildīgs par šo slepkavību, bet mans jautājums ir cits Vai tiešām eh, šīs režīma zvērības eh, šobrīd tiek kritizētas? Nē, mēs kritizējām musulmaņu brālības režīma zvērības, bet šis režīms bija daudz labāks nekā patreizējais. Mēs jau esam noguruši visu laiku nosodīt Ēģiptē notiekošo, bet mums tomēr ir skaidri jāpasaka, ka nogalināt Eiropas pilsoni, nogalināt kādu, kurš bija ieradies, lai palīdzētu Ēģiptei, ir pretīgi. Prieksēdētāji. Nākamais Džekovska kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Komisār kungs. Džulio Reģēnī lieta. E, tā mums ir jānosoda. Šis lapkavība mums ir jānosoda. Protams, e, tas liek mums uzdot jautājumu par mūsu pilsoņu drošību ārzemēs. Un jāatbild arī uz jautājumu, vai Ēģipte nākotnē var būt mums strateģisks partneris. Uzskatu, ka Džulio Reģēnī lieta un visa notikuma attīstība Ēģiptē ir pamats eh, šaubām, vai mums izdosies ar Ēģipti sadarboties. Jā, Ēģiptes varas iestādes ir ļāvušas Itālijas izmeklētājiem piedalīties lietas izmeklēšanā, bet ar to vien nepietiek. Griežos pie Ēģiptes varas iestādēm, lai tās darītu visu, kas to spēkos, lai nodrošinātu visu Eiropas pilsoņu tiesību un drošības nodrošināšanu Ēģiptē. Mums ir jāizmeklē šie, šīs lepkavības lieta ļoti nopietni. Nākamā šākas kundze viena minūte lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Talantīgs eh, itāļu students ir zaudējis eh, dzīvību, un šajā gadījumā tiesiskuma ievērošanai ir jābūt vēl spēcīgākai nekā visos pārējos gadījumos, kas tiek izmeklēti. Uh, 17 tūkstoši politieslodzīto un e, tiek e, apspiest arī nevalstisko organizāciju rīcība. Mums ir jāsauca pie atbildības un jātur pie vārda Eģiptes varas iestādes, ka viņas neatkarīgi un objektīvi izmeklēs šo lietu. Šobrīd e, lielākajā daļā gadījumu, es pat gribētu teikt, visos lietas netiek izmeklētas objektīvi. Es uzskatu, ka patreizējās cilvēktiesību pārkāpumi Ēģiptē ir nosodāmi. Kopš 13. gada Ēģiptē cietumos ir iemesti 22 tūkstoši cilvēku, kur ir politieslodzītie. Tie ir Ēģiptes statistikas dati, ko tā ir publiskojusi. Cilvēktiesību pārkāpumi notiek nepārtraukti, un tā ir ilūzija, ka Ēģipte varētu būt mūsu sadarbības partneris terorismu apkarošanā. Es tiešām uzskatu, ka pēdējo e, gada notikumi diez vai mums kaut ko mācīs, jo 2009. gadā un Arābu pavasara notikumi šai valstī nav mācījuši neko. Maltēzes kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Piecas nedēļas ir pagājuši kopš Džulio Regēnī nāves, un katru nedēļu Eģiptes iestādes eh, nāk lajā ar jaunu versiju par šo traģēdiju, kas izskatās pēc politiskas slepkavības. Visiem, eh, ka šī drosmīga jaunā Eiropas eh, zinātnieka slepkavība beidzot ir jānosoda šī režīma gļēvā rīcība, aizbild, šī sadarbība, kas ir aizbildinoties ar e, cīņu pret terorismu, kas vienkārši groteski e, vienoties ar diktatoru, kas e, pats apspiež savu tautu, ir pienācis laiks atjaunot cieņpilnu attieksmi, mums ir jādomā par Eh, Ēģipts režīmu, arī par Erdogana eh, Turcijas režīmu, tātad visiem diktatoriem, kas apspiež eh, savu tautu. Un šobrīd mēs cīnāmies tad par terorismu, nevis pret to. Panzērikums tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas parlaments mm, nevis vienkārši nosoda Giulio Reģēniju Uh, spīdzināšanu slepkavību, bet aicina visas uh, dalību valstis uh, piedalīties, izdarīt spiedienu uz Eģiptes valdību, lai tā nāk klajā ar visu informāciju un mēs varam izmeklēt šo noziegumu. Eģipte arī jāaptur šīs piespiedu pazušanas un cits noziegums tiek izmantots 13. Eh, gada likums, lai apspriestu miermīlīgus protestus, eh, neļautu cilvēkiem izteikties. Arotbiedrībām ir jāļauj brīvi darboties. Un es vēršos pie jums, komisār Hāna. Ēģipte neapšaubāmi ir svarīgs partners Eiropas Savienībai, bet eh, tas nevar notikt par jebkādu cenu. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz to, kas noticis un kas joprojām notiek. Es redzu, ka Kāna kungs vēlas izteikties, bet es jums nevaru dot šobrīd iespēju izteikties, jo jūs esat vēlāk runātāju sarakstā. Mēs vēlamies sākt balsošanu saulaicīgi. Tā, Tagad ir izteikušies visi autori un tālāk politisko grupu vārdā došu vārdu. Vispirms Polčakungam. Paldies, priekšsarētāji. Mums ir jāatzīst, ka Eģiptē šodien nav vienkārši situācija, bet tas nevar kalpot kā pamatojums varas iestāžu veiktajiem brīvību pārkāpumiem. Giulio Reģēnī lieta ir neiedomājami traģiska, bet kas ir vēl ļaunāk, ir institucionalizētā prakse, ka varas iestādes vienkārši aizvāc eh, nērtos eh, cilvēkus viņiem. Tas nepiedaras mūsdienīgā valstī. Spriežot pēc tā, kas rakstīts 14. gadā pieņemtā konstitūcijā, Eģipte vēlas pat būt par mūsdienīgu valsti, bet tā tas šobrīd nav, jo viena lieta ir, kas ir rakstīts, un otra lieta, kā tas e, tiek īstenots. Simtiem tūkstoši iedzīvotāji ir pazuduši, un vainīgi ir Eģiptes slepenie dienesti, un tas liek mums e, saprast, ka e, šis režīms neizpildā demokrātijas priekšnosacījums. Paldies. Tālāk sociāldemokrātu vārdā Demonte kundze. Paldies, dāmas un kungi. Šodien mēs runājam par rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Eģiptē, konkrēti par Giulio Reģēnī lietu. Tas bija jauns pētnieks, itālis, kuram eh, visa dzīve vēl bija priekšā, Viņš vēlējās turpināt savus studijas, savus pētījumus, un viņš tika spīdzināts un nogalināts. Mums ir atgriezts uh, Giulio Reģēnī ķermenis, bet mēs nezinām patiesību, kas īsti ir noticis. Un izskatās, ka Ēģiptes iestādes nesteidzas izmeklēt šo lietu. Mums ir jāpanāk taisnīgums. mēs eh, zinām, ka ir vēl daudz jauniešu, kas eh, tic šīm brīvībām, un to neviens nevarēs atņemt. Buhner kungs, vienu minūtu. Paldies. Cilvēktiesības un tiesiskums ir mūsu pamatvērtības Eiropas Savienībā, un pie mūsu stratēģijas piedara tas, ka uh, Ehm, mūsu tirzniecības attiecībās eh, mēs vēlamies, lai mūsu partneri arī to ievērotu. Tuvajos austrumos mēs redzam eh, pārāk daudz gadījumu, kad cilvēktiesības tiek bradāts ar kājām, bet Eģipts īpašā situācija ir tā, ka pēdējos gados situācija ir dramatiski pasliktinājusies. Acīm redzami valdība grib apspiest jebkāda veida politisko aktivitāti, uh, Eh, kā to uztver vismaz šī valdība. Un tāpēc šī rezolūcija, par kur mēs cerams nobalsosim, eh, ir ļoti saulaicīga, un es aicinu komisiju ievērot to, ka ierobežojumi tirzniecībai arī tiešām tiktu pieņemti. Paldies! Paldies! Kas tāldo kungs tālāk? Vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji! Šodien mēs vēlamies nosodīt barbarisku Giulio Reģēnijas slepkavību. Tas ir neiedomājami, kas tiek darīts, lai eh, neizmeklētu šo lietu un eh, šo bezjēdzīgo slepkavību, kas eh, vairāk izskatās kā iekšējās cīņas rezultāti par varu Eģiptē. Mums ir jāatklāja Džulio Reģenī nāvs iemesli. Skaidrs, ka tie nebūs um, patīkami nevienai pusēji. Mums ir jāatjauno vārda brīvība, pulcēšanās brīvība Eģiptē. Ekstrēmisms un terorisms nevar tikt apkarots ar terorismu no valsts puses. Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jādalās ar visu informāciju, kas ir jūsu rīcībā. Nedrīkst klusēt šajā jautājumā ir jārīkojas jau šodien. Mums ir nepieciešama patiesība un taisnīgums Giulio Reģēni vārdā. Paldies. Lopes kundze, vienu minūti. Punkts, satanēs. Mēs esam šeit, lai nosodītu Giulio slepkavību un atgādinātu visiem, uh, ka viņš gājas bojā kā aktīvists Eģiptē, kur pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši ļoti daudz nāvs gadījumu. Ir jāizrāda cieņa upuriem, un starptautiskās attiecības var tikt būvētas tikai balstoties uz patiesību. Džulio gadījums nav izolēts. Tās ir viens no ierakstiem garā sarakstā ar aktīvistiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, uh, kas ir aizturēti, spīdzināti, nogalināti Eģiptē pēdējos gados. Mēs esam šeit, lai pateiktu, ka viņa nāve nav bijusi velta, mums ir jāiedvesmojas no viņa, un cīņa pret terorismu nedrīkst eh, nozīmēt to, ka mēs aizveram acis uz šādiem pārkāpumiem. Mēs vēlamies sadarbību ar strateģiskiem partneriem, kāda ir Ēģipte, bet mēs arī prasām cilvēktiesību ievērošanu. Hānkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es stingri nosodu nežēlīgo Giulio Reģēnī slepkavību un izsaku solidaritāti un līdzjūtību uh, viņu tuviniekiem. Uh, Mums ir jāizmeklē šī lieta. Džulio lieta ir viena no daudzajām um, līdzīgajām lietām, kopš militāristi nākuši pie varas Eģiptē. Mēs prasām uh, taisnīgumu ne tikai Džulio lietā, bet arī uh, to eģiptiešu lietās, uh, kas saskaras ar šādiem gadījumiem ikdienā. Ir ziņojumi par to, ka Eģiptes iedzīvotāji tiek spīdzināti līdz nāvei un tiek pārmērīgi pielietots spēks pret viņiem. Un tas viss balstās uz eh, pieņemto likumu pret protestiem un eh, aizbildinoties ar valsts drošības vajadzībām tiek veikt ļoti daudz pārkāpumu. Mums jādara viss iespējamais, lai panāktu, ka Eģiptes valdība īsteno reformas, nodrošinātu mieru un stabilitātu valstī. Paldies! Paldies! Esam nonākuši pie garā saraksta ar tiem, kas vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Diemžēl es nevarēšu dot iespēju izteikties visiem. Pirmais - Tajānīkums. Un interlocutore importante della Unione Un liels paldies! Ēģipte ir Eiropas Savienībā ārkārtīgi svarīgs partners, tā ir svarīga valsts arī reģionu un vidusjūras reģionu kopumā stabilitātei. Bet ši, šī iemesla dēļ nedrīkstam atteikties no savām vērtībām. Nekomerciāli, ne politiski iemeslu dēļ nedrīkstam no tām atteikties. Dialogam ar Ēģipti ir jāveidojas tā, lai tajā tiktu ņemt vērā uh, Ehm, gan nepieciešamā sadarbība, gan arī nepieciešamais respekts pret individu tiesībām. Eiropas Savienības uzdevums ir cīnīties par cilvēku tiesībām, par cilvēku tiesībām arī ārpus mūsu robežām. Un gribētu, lai augstā pārstāve izturas daudz striktāk, būtu bijis jauki viņu redzēt šeit klāt, šeit plenārsēžu zālē. Uh, un lai viņi aktīvāk darbotos arī šajo, šo divu Lībijā nogalināto itāļu labā un Indijā aizturēto itāļu labā. Galu galā Eiropas balss ir jādzird arī tālāk, lai mēs varam aizstāvēt savas vērtības. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jūs pat saņēmāt aplausus, lūk, tālāk Kaputo kungs. Priekšādātāji pateicos. Eiropai ir jāstāv plecu pie pleca ar Itāliju šais grūtajos laikos, un regēnija noslapkavošanas lieta ir jāizmeklē un jālai pār to gaismu. Itālijas ārlietu ministrs eh, nedrīkst eh, pieņemt nu, tādus atrunas no Eģiptes valdības puses. Šī nāve nozīmē to, ka mums visiem ir jāpaskatās uz situāciju tā ļoti uzmanīgi. Uh, Tas nav vienīgais gadījums, tas šoreiz gājis bojā. Lūk, jauns pētnieks, students, bet ir arī citi nāves gadījumi Eģiptē. Eģipte ir, protams, svarīgs partners mums, bet tai jārespektē arī cilvēktiesības, minoritāšu brīvības, reliģiskās pārliecības brīvība. Un Eiropai jādara viss, lai noskaidrotu patiesību par šo zvērīgo slepkavību. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji, tālāk Marijas kungs lūdzu. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε. Priekšsādātāji, pavisam nesen šai zālē mēs paudām bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem Eģiptiem, Eģiptē. Nu, lūk, vēl viens gadījums - Giulio Regeni noslapkavošana. Viņš ir Eiropas Savienības pilsonis, un mēs nostodam, protams, viņa slepkavību. Tāpat arī paužam līdzjūtību viņa ģimenei vienlaicīgi paužam atbalstu arī tiem kolēģiem un draugiem no Itālijas, kas viņu pazinuši. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība nodot ļoti spēcīgu ziņu Eģiptē. Eģiptē ir jāievēro cilvēku tiesības. Turklāt jāpārliecinās, ka Eģiptes varas iestādes saprot, ka demokrātiskās brīvības pārkāpumi un Eģiptes cilvēku cilvēku, cilvēktiesību pārkāpumi spēlē par labu tikai un vienīgi džihādistiem. Jo tie jau, protams, būs tie, kas eh, turpinās šādu rīcību, tāpēc Eiropas Savienībai visstingrākajā veidā jānos, jānosod šī slepkavība. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Taličkas kungs. Liels paldies priekšādātāji pirmām kārtām paužu līdzjūtību Ragēnī kunga ģimenei, draugiem, tuviniekiem un piekrītu, ka ir pilnīgi noteikti nepieciešama neatkarīga izmeklēšana šajā lietā, bet es esmu nobažījis par to, ka šīs ir tikai viens gadījums no simtiem tūkstošu līdzīgu lietu, un man tiešām ir jāvaicā, ko šīs Eģiptes varas iestādes dara. Man milzīgas bažas rada arī tas, ka mēs vakar, piemēram, runājam par to, cik svarīgs partners ir Turcija, tāpat laikā paskatāmies, ko Erdogans dara. Uh, Mēs grasamies liberalizēt vīzu režīmu. Pirms brīža spiedām par Kazahstānu. Esam parakstījuši tāpat laikā ar viņiem nolīgumu, vienlaikus zinot, ar kādu režīmu mēs šeit darbojamies. Un Eģipte, protams, arī ir svarīgs partners, un to es visu ļoti labi saprotu, bet komisāra kungs, nu vienreiz ir jāatstāja šīs piezīmes pie malas un lūdzu paskaidrojiet, tad kā mēs varam veidot savu politiku pret Eģipti, ja neņemam vērā šāda veida situācijas. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs spēcīgs partners, tāds, kas ievēro cilvēktiesības. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, tālāk Kūzokungs. Priekšsēdētāja, paldies. Pirms desmit gadiem mm, sievietes arotbiedrību pārstāves eh, izgāja demonstrācijā, sakot, ka vēlas sociālo taisnīgumu tā tālāk. Mubaraks viņas apspieda. Eiropas Savienība toreiz atbalstīja Mubaraku. Un brīvības pamattiesības Eģip, pie eģiptiešiem tā arī nekad nenonāca. Eiropas Savienības dalībvalsts arī šobrīd turpina pārdot ieročus šim režīmam ir bijuši tūkstoš, tūkstošiem nāves sodu, kas piespriesti demokrātiskiem arotbiedrību pārstāvjiem. Viņu cīņa Eģiptē joprojām turpinās. Giulio Regeni tieši šo lietu pētīja un tā, tādēļ viņu spīdzināja, viņu nomocīja un beigu beigās noslapkavoja. Eiropas Savienība to nedrīkst paciest. Bet es ārkārtīgi šaubos, vai Eiropas Savienība tomēr kaut ko darīs lietas labā, jo tā vien šķiet, ka tā izmanto cilvēku tiesības uh, un iestājas par tām tikai tad, kad tas ir viņas pašas interesēs. Paldies! Tālāk došu vārdu Bonāno kungam. Priekšsēdētāji. Šī ir ārkārtīgi nopietna lieta, un es gribētu uzsvērt, ka ja Eiropa tiešām būtu saliedēta, tad tā šobrīd vienkārši teiktu Eģiptē, lūk, vai nu jūs pasakāt, kas pat tiešām notika ar Giulio Regeni, vai nu mēs apturēsim jebkāda veida attīstības palīdzības un ekonomikas sadarbības īstenošanu un attiecības. Un pārtrauksim šādas attiecības. Nu, tās liktu saprast šiem eģiptešiem, ka viņi nedrīkst šādi rotaļāties, eh, nedrīkst šādi darīt pāri Giulio eh, ģimenei, tuviniekiem. Viss kontinents taču gaida tagad atbildi no Ēģiptes valdības par šiem notikumiem, bet Ēģiptes valdība turpin ieslīd kaut kādās pretrunās un tā arī nenonāk pie patiesības. Paldies, saka priekšsādātāji. Nākamais runātājs Čiko kungs. Priekšsādātāji, paldies. Nu, acīm redzami, pēles tiek likta Eiropas Savienības reputācija Un mums ir jānonāk pie lietas būtības, pie patiesības izmeklēšanas rezultātā. Nedrīkst eh, te ļauties nekāda veida aizbildinājumiem, tāpēc mums patiešām ir jāpanāk, lai notiktu rīcība, lai tiktu lieta gaisma pār Giulio Regeni traģisko nāvi. Viņš pētīja uh, šīs sistēmas darbība Ēģiptē, un tāpēc Mogherīnī kundze ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta pār, pārskatāmība. Un Itālija grasās pārtraukt, Itālijai būtu jāpārtrauc tirniecības attiecības ar Ēģiptu līdz brīdim, kamēr patiesība nebūs nākusi gaismā. Tam jābūt ar prioritātei. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Havita kungam vārds, lūdzu priekšsēdētāji, esmu Eiropas parlamenta brītu deputāts un arī paužu bažas par itāļu kolēģu un par šo gadījumu ar Giulio Regeni, kas izrādījies cilvēktiesību pārkāpuma upuris. Es gribētu atbalstīt uh, pāntu, kurā tiek lūgts Eiropas komisiju un Hāna kungu no, regulēt e, eksportu attiecībā uz uzraudzības ekipējumu un aprīkojumu, ņemot vērā e, starptautisko organizāciju ziņojumus par to, ka ir bijusi Eiropas spēku līdzdarbība šais e, rīcībās. Šie slepenie spēki ir īsteno projektus bez jebkāda veida publiskas pārbaudas, un Eiropas uzņēmumi visos šais eksportos, protams, ir iesaistīti. Tā visa rezultātā tiek pārkāpta ANO pamatnostāda, pamatprincipi, un tāpēc es gribētu, lai komisija e, šā, pārbaudītu šādus gadījumus, jo tas pilnīgi noteikti tādāk ietekmē arī situāciju Eģiptē. Paldies tālāk Šogorkungam vārds. Giulio Regeni traģiskā nāve noslepkavošana ir jāizmeklē, un tas jādara neatkarīga izmeklēšanas komitejai. Lai gan jāsaka, man patiešām ir šaubas, vai pat pilna patiesība jebkad nāks gaismā. Šis jaunais cilvēks visdrīzāk nebija viss nekāda parasta nozieguma upurs, drīzāk viņa nāvei par iemeslu bija viņa politiskie uzskati un darbība, un tas ir nepieņemami Vienalga, ka tas noticis valstī, kurā sociālā situācija, sociālās drošības situācija ir visai apšaubāms jautājums. Pat piecus gadus pēc, revolu, pēc revolūcijas, jāsaka, šī situācija kļūs visai, pat vēl neskaidrāk nekā pirms tās. Mums, kā Eiropas pilsoņiem, ir jāpaceļ savu balss un jāiestājas par šī cilvēka likteņa noskaidrošanu Eiropas Savienībai, jādara viss iespējamais, lai lietu izmeklētu un pārliecinātos, ka nekas tāds nekad neatkārtojas. Paldies, saka priekšādātāji, un pēdējais brīvā mikrofona mikrofonas procedūras sarakstā. Nav pēdējais runātājs, tātad patiesība Džulio Ragēnī lietā ir ārkārtīgi svarīga. Tas Eiropas Savienības iestādēm ir jānoskaidro, saka Benifeikungs. Eiropas Savienības ekonomikas spēki tāpat laikā piedāvā visu veidu uzraudzības, spīdzināšanas aprīkojumu valstīm ārpus mūsu robežām. Un tieši tāda veida notikumi notiek arī Eģiptē. Atkārtot tiek pārkāptas cilvēktiesības un mūsu kopējā rezolācijā mēs par to atgādinām. Turklāt rezolūcijā atgādinām arī par mūsu pienākumu cīnīties par šādu veidu situācijām pilniem spēkiem un no visas sirds tādiem cilvēkiem kā Giulio Regēni un viņa liktenim būtu jāliek mums padomāt par šo situāciju. Un tīpaši tie jaunie cilvēki, no mums, kas iesaistās politikā, ir tie, kuri var mainīt pasauli. Giulio Regēni pats ar savu pētījumu, ar savu darbību centās mainīt pasauli, uzlabot to, un ir negodīgi, ka viņam par to nācās samaksāt ar savu dzīvību. Paldies, saka priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs komisijas, pār, komisijas pārstāvdošu jums vārdus pārliecinās, ka mēs visam viensprāts par šo lietu, Hānkungs. Jā, Es domāju, ka mēs tiešām esam visi viensprāts, visi esam šokā uh, par to, kas notika, kad Giulio Regeni līķis tika atrasts Kairā 3. februārī, kad viņš 25. janvārī bija pazudis bez vēsts. Šī cilvēka spīdzināšana un nomocināšana līdz nāvei, kas taču darbojās miera vārdā Kairā, ir personīga traģēdija ne tikai visiem, kas viņu pazina, bet tā ir traģēdija arī visai Eiropas Savienībai. Uh, iestādēm, iedzīvotājiem, visiem, un es domāju, ka visi runātāji par, tieši par to arī runāja. Vicepriekšādātāja Mogherīnī eh, pati eh, pieminēja Regenijas lepkavību, runājot ar Ēģiptes varas iestādes pārstāvjiem un mudināja viņus īstenot neatkarīgu izmeklēšanu šai lietā ciešā sadarbībā ar eh, starptautiskiem pārstāvjiem, tā lai par šo traģisko notikumu tiektu lieta gaisma visā, tā, visā tās pilnībā. Šī lieta tika pieminēta eh, Kairā arī divpusējās sarunās, runājot ar Eģiptes varas iestādēm februārī augstā pārstāve un ārējās darbības dienests uzmanīgi sako līdz šai lietai un konsultējas arī ar Itālijas valdību šai darbībā. Eiropas Savienība par ārkārtīgi svarīgu uzskata cilvēktiesību aizsardzību jebkurā valstī pasaulē, to starp Eģiptē. Nu, varu pieminēt kaut vai pavisam vēl vienu nesenu piemēru. Esam veikuši dažādu veidu intervences, cenšoties slēgt Nadīm centru, kurā, um, kurā tiek ārstāti spīdzināšanas upuri ar Eiropas ārējās darbības e, politika būtu jāsaskaņo ar šādiem centieniem. Eiropas Savienība 2015. gada jūnijā atjaunoja divpusējas at attiecības ar Ēģipti un uh, turpināja sarunas par nolīgumu slā, slēgšanu. Doma bija turpināt sadarbību dažādu veidu jomās, lai veicinātu demokrātiju, izveidotu apusēju interešu sadarbības jomas. Pagājušā gada novembrī Kairā uh, Mēs atsākām cilvēktiesību dialogu ar eh, Ēģipti, un tas bija, tā bija pirmā šā tikšanās pēc piecu gadu pārtraukuma. Komisijas pārstāvjus tur regulārus kontaktus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, cilvēktiesību aktīvistiem Eģiptē, un vicepriekšādātāja Mogherīni ir tikusies ar šo organizāciju pārstāvjiem un to darīja tad, kad pirms četriem mēnešiem apmeklēja Kairu. Mēs šobrīd strādājam kopā ar ES dalību valstīm pie paziņojuma par cilvēktiesību situāciju Eģiptē, kas tad tiks nolasīts ANO drošības padomē 15. martā Ženēvā. Eiropas Savienības īstais, īpašais pārstāvs plāno šo valsti apmeklēt turpmākajos mēnešos, lai turpinātu aktīvi strādāt ar Eģipti pie cilvēktiesību jautājumiem. Var jums apliecināt, ka mēs turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai kopā ar Itālijas varas iestādēm pārliecinātos, ka tiek noskaidrota patiesība par Giulio Regeni nāves apstākļiem un vainīgie tiktu saukti pie uh, tiesas. Mēs tāpat laikā darīsim arī visu, lai novērstu tam līdzīgas traģēdijas nākotnē. Mēs turpinām atbalstīt 2014. gada konstitūcijas pil reformu pilnu īstenošanu pārvaldības un tiesiskuma jomās, e, tādējādi nodrošināt progresu cilvēktiesību situācijā. E, Eģi, demokrātijas vārdā. Un turklāt gribu piemetināt, ka šobrīd sadarbību jau īstenojam kopā ar Ēģipti un esam gatavi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tā lai arī tās varētu dot savu ieguldījumu demokrātijas veicināšanā valstī. Tas ir mūsu politikas pamat akmens eh, attiecībā uz Ēģipti. Paldies, saka priekšsēdētāja. Liels paldies par šīm noslēguma piezīmēm. Esam saņēmuši astoņas rezolūciju projektus. Debatas ir noslēgušās par šo jautājumu. Balsošana notiks šodien vēlāk. Nākamais darba kārtības punkts ir situācija Kongo Demokrātiskajā republikā, jeb KDR. Vispirms dosim vārdu rezolūcijas autoriem. Pirmais no tiem - Sebastian Kungs. Bon dia, multas gracias, senor. Labdien, prieksēdētājs kundze un eh, paldies eh, par man doto vārdu. Situācijas pasliktināšanās Kongo Demokrātiskajā republikā notiek eskalējoši. Uh, Prezidents eh, par visām varām, pa visu varu turpina sēdēt eh, savā amatā un pret to iebilst visi, kā pozīcija tā opozīcija, bet eh, cilvēku neapmierinātība tiek vardarbība apspriest, apspiesta un upura ļoti daudz. Kongo, kā mēs zinām, lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo drausmīgā nabadzībā un valsts vadītāji nedara neko, lai situāciju uzlabotu. Īpaši smaga ir situācija tiem, kur dzīvo valsts austrumos un ziemeļos, un es nemaz nerunāju par sieviešu smago situāciju. Mums, Eiropas parlamentam, ir jāgriežas pie KDR prezidenta Kabils kunga un jānosoda viņa turēšanās pie krēsla pret tautas gribu. Un tomēr es vēlētos, lai rezolūcijās eh, tiktu atspoguļots arī mūsu viedoklis par eh, tā saucamajiem konfliktu izrakteņiem, jo Kongo netiek respektētas tikai cilvēktiesības, bet arī uh, Eh, derīgo izrakteņu pārvaldība. Paldies, saka prieksēdētāji, nākamais Demis Makarkungs, viena minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze. Eh, šķiet, ka runājot par Kongo Demokrātisko republiku, mēs esam nonākuši strupceļā. Eh, protams, mēs varam nosodīt, kā Kabilas režīms izturs pret opozīciju, pret saviem iedzīvotājiem, bet Kabilas kungs vēlas sēdēt savā krēslā un palikt amatā. Politiskais klimats šajā valstī strauji pasliktinās, bet eh, vienīgais, kas eh, Kongo šobrīd ir redzams, ir klusums, bet eh, bieži vien apspiešana ir ne tikai tādas vardarbīgas dabas, bieži vien tas noslēdzas ar slepkavību. Mēs e, vairākas reizes esam griežies pie Gongo, Kongo valdības, lai turpinātu un uzturētu dialogu ar opozīcijas partijām, jo tikai sēžot pie sarunu galda var pielikt punktu tur notiekošajam. Nākošais Koraukungs. Kongo Demokrātiskajā republikā šobrīd ir smaga politiska krīze. Prezidents Kabila kungs vēlas atlikt vēlēšanas pēc iespējas vairāk, pēc iespējas tālāk, lai palikt amatā. Tādējādi viņš pārkāpj Kongo konstitūciju. Valsts, kura ir neloģiska, bet uh, Kongo mēs atbilstam līdz ar, atbalstam, līdz ar to arī mūsu rīcība ir neloģiska. Kongo un Eiropas Savienības tirdzniecības saites ir ļoti ciešas. Es tomēr uzskatu, ka konstitūcija ir jārespektē, Kongo ir jāorganizē brīvas vēlēšanas un ka Bila nevar sēdēt trešo mandātu. Politieslodzītie ir jāizlaiž no cietumiem, bet uh, tur ir jādara arī kaut kas Eiropas Savienībai. Prieksēdētāja nākamā Gabriels Kundze. Paldies, priekšsādātāji. Ārkārtīgi priecājos, ka darbu kārtībā esam iekļāvuši diskusijas par uh, steidzamības rezolūciju attiecībā situāciju KDR. Tas ir, eh, tā ir valsts, kurai ļoti liela nozīme šajā lielo ezeru reģionā, un ceru, ka mums izdosies vienoties par kopēju uh, Eh, rezolūciju. Pirmām kārtām runājot par vēlēšanu procesu, un es domāju, ka jāiesarko, jāievēro 2011. gada vēlēšanu novērošanas misijas rekomendācijas, ar ko nācām klajām. Ir nepieciešams tāpat laikā saukt pie kā, kārtības šīs valsts vadītāju un viņa ministrus. Ir viņiem pavisam publiski jā, jāievēro visa veida normas un konstitūcijas normas, tā lai šī valsts nesagrūtu pilnībā. Tālāk par drošību šai valstī. Uh, onu ANO eh, spēku eh, mandāts ir jāturpina, lai aizsargātu civiliedzīvotājs. Un Eiropas Savienība un Āfrikas sa eh, valstu savienībai ir jādara viss iespējams, lai īstenotu dialogu ar šo valsti un situācija no valsts problēmas nepārietu reģionālā konfliktā. Paldies, nākamais runātājs. Oui, merci, Garan kungs, priekšādātāji, paldies! Konstitūcijai valstī ir jāaizsargā pret eh, iedzīvotājs, pret vadītāju pašu visatļautību, un mēs taču uz to paļaujamies. Bet ja tā tas nenotiek, tad ir uh, traģiski, un tā tas ir kādēr. Nedrīkst būt tā, ka tiek mainīta konstitūcija tikai tāpēc, lai pieļautu tālāk prezidentam kaut kāds papildus pilnvars to starp trešo mandātu laiku. Eiropas Savienība un Eiropas parlamentam par to tāpēc ir jārunā par to. bet es nezinu, un, jo galu galā mēs esam sekojuši līdzi pārejas procedūrām šai Kongo jau no pašiem sākumiem. Kongo Demokrātiskā republika saņēma atbalstu no ES. E, tieši mēs palīdzējām e, veidot viņiem atbilstīgos nosacījumus vēlēšanu organizēšanā izstrādājām viņiem arī zināmu ceļu kārtu attiecībā uz valsts demokratizēšanu. Liels paldies, priekšsādātāja runātāja pārtrauc, nākamā runātāja Sēnera Rodrīgas kundze. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, es uzskatu, ka rezolūcija par KDR ir ļoti vāja. Mums vajadzētu būt daudz striktākiem nosodot eh, Kongo notiekošo. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam tas ir cieņas jautājums pieņemt tādu rezolūciju, kas nosodītu arī starptautisko uzņēmumu minerālu ieguvi. Jau 2015. gadā apvienoto nāciju vides programmas direktors uh, ir oficiāli pateicis, ka 2% no minerālu ieguves naudas aiziet bruņotajai noziedzībai. Un liela daļa no, no karjeriem un liela daļa no mežiem pieder starptautiskiem uzņēmumiem, kur rīcība nevienmēr ir tik caurskatāma un balti pūkaina, kā mēs to vēlētos. Prieksēdētāji, paldies! Nākamā arēnas kunga. Eh, Liels paldies. Kongo konstitūcija eh, paredz eh, zināmas normas attiecībā uz vēlēšanām, respektīvi Kabilas prezidenta mandāta izcēlēšanas gadījumā jānotiek vēlēšanām, bet viņš vēlas palikt šai vietā, un tā rezultātā šai valstī rodas tālāka nestabilitāte. Jau 2015. gadā tiek piedzēvots dažāda veida reprezentācijas attiecībā uz jebkāda veida opozīcijas spēkiem. Tāpēc, domāju, šajā tekstā mums ir jāpieprasa, lai Kongo varas iestādes nodrošina brīvu vēlēšanu un organizēšanu, respektēja konstitūciju. Āfrikas Savienībai, Āfrikas līgai šeit jāspēlē sava loma, lai piespiestu KDR īstenot visa veida tiesību normas arī Eiropas Savienībai jāatbalsta skaidri pasākumu mērķiecīgas rīcības, e, ja tas tā nenotiktu. Un ANO spēkiem šeis mandāts valstī jāturpina. Paldies! Paldies! Un paldies, ka ieturējāties vienas minūtes robežās. Predakungs, lūdzu. Să insist asupra nevoii de a organiza alegeri. Es gribētu uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šai valstī vēl līdz gada beigām norisinotos demokrātiskas prezidenta vēlēšanas. Tā tas ir paredzēts konstitūcijā. Un es domāju, ka šāda veida pieeja arī būtu jāsaglabā bez jebkāda veida novirzēm. Prezidents Kabila šobrīd sastopas ar izvēli. Viņš var vai nu respektēt konstitūciju, kā rezultātā viņam nedrīkst būt vairāk par diviem eh, prezidenta mandātā periodiem, jeb gluži otrādi viņš var visiem spēkiem var censties palikt šai amatā. Nu, es patiešām ceru, ka viņš izvēlēsies šo pirmo ceļu, respektīvi respektēs konstitūciju, jo, ja ne, tad tādā gadījumā, man liekas, šai valstī varētu atkārtoties līdzīgs scenārijs kā Burundi un citās Āfrikas valstīs. šī vēlēšanās mūžīgi pavadīt, visu mūžu pavadīt prezidenta amatā, tas ir kaut kas neiespējams. Paldies. Gasanam. Paldies. Kieņģis kundze. Vienu minūtu lūdzu. Merci. Paldies prezidenta vēlēšanas, KDR šobrīd ir eh, demokrātijas trumps visā šai valstī, eh, ir jāspēj nodrošināt respekts pret konstitūciju un ir jāmainās varas pārstāvjiem saskaņā ar konstitūciju, kur noteica, ka viens cilvēks nedrīkst būt prezidenta amatā vairāk kā divus uh, eh, sasaukumu laikus. Un tāpēc ir vēlēšana kalendārā strikt, strikti jāpieturās pie konstitūcijas noteikumiem. Un turklāt mums jāatcina KDR respektēt preses brīvību brīvība, pulcēšanās brīvība, uzskatu paušanas brīvība, kas taču pat ir minimālās prasības demokrātijā. Tāpēc kabilām ir jā, jāpakļaus demokrātisko sabiedrības spiedienam, un viņš nedrīkst atbalstīt, at, apdraudēt visu Centrālā Āfrikas reģiona demokrātisko nākotnu un stabilitāti viņi ir jāievēro pamatiesību principu un arī Āfrikas līgai un Āfrikas valstu savienībai ir jāizdara savs spiediens uz šo valsti. Paldies! Nākamais eh, Nartkungs. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Par Kongo Demokrātisko republiku runājot, es uzskatu, ka visas šīs diskusijas ir ironiskas. Pirmkārt, tā nav republika, otrkārt, to vada kleptokrātiski vadītāji un bruņotie grupējumi, kur izmanto tās e, dabas resursus, un Kongo lielākā daļa cilvēku vispār nerunā Kongo valodā. Kongo kā tautība ir ļoti, ļoti maziņa daļiņa. Uh, Es neuzskatu šo valsti par valsti un par tās demokrātisku ceļu, vai jau kaut kādām institūcijām mēs vispār nevaram runāt. Pēdējā gadā Eiropa Kongo ir novirzījusi miljonus un miljonus eiro. Doma bija, ka šie miljoni atbalstītu e, pilsonisko sabiedrību, bet patiesībā tie ir aizgājuši kleptokrātu kabatās. Smieklīgi. Ja Eiropas Savienība turpmāk vēlas e, palīdzēt Kongo, tad mums tiešām ir jāpaģēr, lai tā būtu republika. Nākamais Venta kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Cilvēktiesība situācija un vispār nestabilais stāvoklis e, Kongo Demokrātiskajā republikā visu liek uz spēles, tajā skaitā arī iespējamās, ja visticamākās neiespējamās vēlēšanas Kongo. Kabila ir gandrīz 90 gadus vecs, viņa dinastija ir izplatusies kā astoņkājas, bet patreizējais prezidents dara visu, kas viņa spēkos, lai palikt pie varas. Kongo ir gandrīz neierobežoti dabas resursi, bet eh, tas, kas Kongo notiek korupcijas līmenī un cilvēktiesību pārkāpumu jomā, nav vispār prātam aptverams. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz Kongo varas iestādēm, lai tās ieklausītos pilsoniskajā sabiedrībā, ņemtu vērā opozīcijas viedokli un lai beidzot novembrī notikt godīgas un caurskatāmas vēlēšanas. Kelīkungs nākamais lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Kongo prezidents Kabila jau pie varas ir bijis 21 gadu, un šķiet, ka viņš vēlas palikt vēl tikpat ilgu laiku pie varas. Kabila izmanto dažādas metodas un viltības, lai paliktu pie varas, tajā skaitā arī vardarbību. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nākamajā gadā Kongo notiktu vēlēšanas un lai tiktu ievērot konstitucionālie principi. Ja tas nenotiks, tad mēs KDR nevaram saukt par demokrātisku valsti, vienkārši nē. Valstī ir ļoti bagātīgi derīgo izrakteņu iegulas, un uh, apvienoto nāciju pārstāvjiem ir jāturpina strādāt šajā valstī. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Bet ņemot vērā šeit valdošo decibelu līmeni un arī to, ka laika mums vairāk nav, es nedošu vārdu visiem. E, pirmais Peķikundze. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Es eh, vēlētos atbalstīt balsojumā šo rezolūciju, jo Kongo republikā valda smaga situācija un šobrīd tiek uzskatīts, ka 7,5 miljoniem cilvēku nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un miljoniem bērnu nevar apmeklēt skolu. Konflikt par eh, derīgajiem izrakteņiem. Kongo ir iekšējo bēgļu miljonu miljonu miljoniem un arī uz ārējām valstīm bēgļu ir devušies miljonos. Pēc eh, desmitiem gadu ilgušām iekšējām cīņām Kongo nekas nav mainījies. Mums ir jāatbalsta demokrātiskie procesi šajā valstī. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Denāno kungs nākamais. Priekšsēdētāji, Es domāju, ka prezidentam Kabilam vajadzētu pamest acis sev apkārt. Viņš e, tad ieraudzīs daudzus citus šādus Āfrikas valstu piemērus prezidentiem, kas vēlas mūžīgi pavadīt uh, laikus šādos amatos un pie kā tas ir novedis. Uzskatāmies uz Burkinu Faso ar attiecīgiem traģiskajām sekām, bet, protams, ka visvairāk no tā visa cieši iedzīvotāji un, un KDR vara ir jāsadala, turklāt tas ir jādara demokrātiskā veidā. Nedrīkst pieļaut, ka iedzīvotāji atkal cieš. Eiropas Savienība taču ir Āfrikas valstu partners. Un Eiropas Savienībai tāpēc ir jāizdara arī spiediens, lai attiecīgajās valstīs tiktu ievērota demokrātija. Paldies! Ar to mēs beidzam eh, brīvā mikrofona procedūru un vārdu dod eh, komisijas vārdā Hāna kungam. Un es aicinu kolēģus zālē ievērot klusumu. Thank you, Madam Chair, and welcome to everybody. European... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Komisija atzinīgi vērtēja iespēju apspriest cilvēktiesību situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā un ar nepacietību gaida parlamentu rezolūcijas pieņemšanu, kas uh, apskata procesu pirms vēlēšanām un bažas raisošo situāciju saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu un pamatiesību ievērošanu Kongo Demokrātiskā republikā. Tā ir valsts, kas saskarās ar lieliem izaicinājumiem, tā skaitā arī uh, nabadzību, uz dzimumu balstītu vardarbību un citiem. Denis Mugwebe jau savulaik stāstīja to, ka tik tiešām tā ir Kongo Demokrātiskā republika e, saskaras ar ilgstošu humanitāro un drošības krīzi un viņi ir atkarīgi no lielākās apvienoto nāciju organizācijas mieru uzturēšanas spēku operācijas. Eh, tur joprojām ir ļoti nestabila situācija. Kopš 2006. gada vēlēšanām ekonomika ir attīstījusies, eh, ir uzvarēti daži bruņot grupējumi valsts austrumos, bet joprojām ir ļoti daudz, kas darāms Bet valsts šobrīd eh, tuvojas svarīgam stūrakmenim savā attīstībā. 2016. gadā būtu jābūt prezidenta vēlēšanām, bet pilsoniskā sabiedrība bažījies, kā koncepcionālie termiņi netiks ievēroti. Ir nepieciešama politiska vienošanās steidzami, eh, lai nodrošinātu iekļaujošas un caurskatāmas vēlēšanas eh, konstitūcijas ietvaros. Tas nenozīmē, ka valdībai un opozīcijai ir jāvienojas par visiem risinājumiem, izaicinājumiem, ar kuriem saskaras valsts, bet tas nozīmē, ka ir nepieciešams vienoties par to, kā nodrošināt šādas vēlēšanas. Diemžēl protesti un uh, miermīlīgas demonstrācijas ir saskārušās ar vardarbīgu apspiešanu, valsts drošības dienesti tiek apvainoti cilvēktiesību pārkāpumos un vairākos gadījumos tiesu sistēma ir bijusi nesamērīgi barga. Kinšasā 8. martā bija demonstrācija atgādinot valdībai ievērot tiesības. Ekonomika saskaras ar krītošām preču cenām un nespēju palielināt valsts ieņēmums un publiskie pārvalde no tā cieši. Tas nozīmē, ka neapmierinātība sabiedrībā pieaug, un, un tas ir pelnījis mūsu uzmanību. Eiropas Savienība ir veiklas liels ieguldījums drošībā, uh, humanitārajā palīdzībā, un esam apņēmušies ievērot uh, ilgtermiņa partnerību ar uh, šo valsti. Mēs veicam arī diplomātsko darbību, atbalstot mieru, stabilitāti un samierināšanu. Uh, aktīvā partnerībā ar eh, citām valstīm Āfrikā un pārējo starptautisko sabiedrību. Mūsu visaptrošā pieeja mēs pirmajā vietā liekam cilvēktiesības un atzinīgi vērtējam apvienotu nāciju organizācijas lomu. Sadarbojoties ar ANO eh, eh, vietējo biroju Kongo Demokrātiskajā republikā, mēs palīdzam aktīvistiem un cenšamies palīdzēt arī reformās, eh, drošības struktūrās un konflikta atrisināšanā. Tāpat mēs meklējam iespēju palīdzēt veidot politisku dialogu. Un noslēgumā priekšsēdētais kundze, mēs uzskatām, ka eh, kādēr būs iespējams pāriet uz samierināšanu tikai balstoties uz konstitūcijas ievērošanu, tiesiskuma uh, un tiesu varas ievērošana, un tas ir iespējams tikai iesaistot iedzīvotājs, viņu balsis ir jāsadzird eh, arī vēlēšanās. Un Eiropas Savienība izmantos eh, savā rīcībā esošos instrumentus, lai to nodrošinātu. Rezolūcija no Eiropas parlamenta līdz ar to ir ļoti saulaicīga un vērtējam to ļoti atzinīgi. Paldies par uzmanību, kuru veltījāt manai runai. Köszönöm szépen, biztos úr, elnézést kérek. Paldies, komisārkungs, es atvainojos jums par eh, maniem kolēģiem. Eh, eh, trokšņa līmenis bija tiešām ļoti augsts, bet jāsaprot, ir 751 parlamenta deputāts, kas ierod šobrīd zālē, un tas jau vien rada zinām troksni. Vēlreiz atvainojos par šiem apstākļiem. Esam saņēmuši septiņus rezolūciju priekšlikumus. Uh, noslēdzam debats par šo punktu un pēc brīža sāksim balsošanu. Un tātad pēc brīža turpināsim ar balsošanu.